vieglās plasmas iepirkuma maiziņu patēriņu samazināšana referente Margarete Aukena. Došu viņai vārdu. Lielas paldies, priekšādātāji! Šodien ir liela diena, liela diena visiem, kas gatavo šo priekšlikumu. Mēs šeit runājam par vienu ļoti vides problēmu. Mēs runājam par tūkstošiem miljardiem plasmas maisiņu, kas ik gadu tiek izmantot izsviest ārā. Astoņi miljardi plasmas maisiņu aiziet pa tiešo dabā, kā atkritumi. Un, ja skatāmies uz skaitļiem, ko esam saņēmuši no komisijas, tad redzēsim, par kādām summām te runājam, par kādiem skaitļiem tas ir kaitējums, kas tiek nodarīts jūrai, dabai, tas kaitē putniem, zivīm. Un mums patiešām ir jādara kaut kas lietas labā. Šeit runājam par to pašu svarīgāko lietu visā šajā atkritumu hierarhijā. Un šī lieta ir kaut kas tāds, kurā varam nodarboties ar profilaksi, kur varam rīkoties, un mums tas arī ir jādara. Komisijas priekšlikums sākotnēji nebija diezko labs, faktiski tas bija pat visai nožēlojams tikai tur tādas pāris remdenas vēlmes tika pausmas, bet te nu gribu teikt paldies kolēģiem, kas izcili sadarbojās ar mani, un mums izdevies panākt labu dokumentu. Pirmām kārtām Gebrandī kungam paldies, Labvijas kungam tāpat. Kopēji darba rezultātā esam nonākuši pie ļoti laba dokumenti, ļoti laba dokumenta. Uh, Tāpat arī paldies Itālijas prezidentūrai, kas e, tās darbības laikā izdarīja ļoti būtiskus centienus, rezultatīvus centienus, jo nu mums ir izdevies nonākt pie kopējas nostājas, un tā ir mūsu priekšā. Ko tad tas kopumā tā īsiem vārdiem runājot nozīmē? Tas nozīmē būtisku samazinājumu plasmasas maisiņu izmantošanā tiks noteiktas augstākas cenas par šiem plasmasas laiciņiem līdz 2018. gadam un tas nesīs tālāku progresu. Īrija ir ļoti labs piemērs šādam darbam. Tika noteikta cena plasmas iepirkuma maisiņu izmantošanai, un tas noveda pie 5% samazinājuma maisiņu izmantošanā. Šobrīd dati liecina, ka maiz, izmantoto maisiņu skaits ir ļoti liels. Līdz 19. gadam vajadzētu panākt to, ka tikai 90 maisiņus gadā katrs izmanto, un līdz tālākajam mērķim, līdz 24. Um, gadam, tas būtu jau tikai 40. Diemžēl gan jāsaka, komisija ir vērsusies pret mums visos iespējamos veidos. Nākus klajā ar virkni visādiem iebildumiem, nepamatotiem iebildumiem, faktiski uh, ir nav vēlēsies darīt neko, sakot, ka lūk, dalībvalsts jau pašas kaut ko darīs lietas labā, bet tā nav, mēs to redzam, tās neko nedara. Neskatoties uz to, ka šai jomā iespējami arī būtiski ekonomikas ieguvumi, saskaņā ar pašas komisijas aprēķiniem, tas būtu milzīgs ietaupījums. Būtu ietaupījumi tāpat arī attiecībā uz citām jomām, kas saistīts ar šāda veida tiesību aktu. Un tik un tā mums bija jācīnās ar komisiju. Nekad neaizmirsīšu Timermansa seju. Tai brīdī, kad tika pieņemts lēmums tomēr neatsaukt šo priekšlikumu. Kamēr es te stāvu un runāju, šīs četras minūtes tūkstošiem plastmasas maisiņu atkal tiek izmantot Eiropā. 750 tūkstoši precīzāk. Un gribu teikt paldies visiem labajiem spēkiem šeit parlamentā un dalību valstīs, kas devuši savu ieguldījumu šī dokumenta izstrādē, un es domāju, ka mums ir kaut kas jādara lietas labā, jo tiešām šeit beig beigās ieguvē būs pilnīgi visi. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Vēlas kungs. Thank you, Mr. President, um, honorable... Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, labrīt! Esam šodien šeit, lai noslēgtu likumdošanas procesu pēdējo posmu, pieņemot direktīvu, kuras mērķis ir risināt ļoti nopietnu un aktuālu vides uh, problēmu vieglās plasmas iepirkuma maisiņu patēriņu samazināšanu. Tad šobrīd uh, Šie maisiņi uzkrājas vidē, visbiežāk jūrā. Un pēc izmešanas viņi bieži kā mikroskopisks daļiņas var saglabāties eh, simtiem gadu un piesārņo īpaši jūras vidi aizvien augstāk patēriņa līmenis eh, šobrīd, apmēram 100 miljārdi maisiņu gadā tikai Eiropas Savienībā un 200 maisiņu uz vienu iedzīvotāju gadā. Tāpat arī tā ir resursu izšķērdēšana, kas ir kļuvusi par simbolu sabiedrībai, kurā viss nevajadzīgais tiek izmests. Vieglās plasmasas iepirkuma maisiņi, kas tiek izmantot tikai vienu reizi un tad izmest, ir lineāra modeļa piemērs, kā rīkoties ar resursiem. Ir nepieciešams rīkoties Mums ir jāietaupa, jātaupa resursi un jāpāriet uz aprits ekonomiku. Šī skaidri ir redzama kā globāla problēma. Ir svarīgi darīt kaut ko mums pašiem. Otrā lasījuma vienošanās par grozījumiem eh, direktīvā par iepakojumu izlietoto iepakojumu var tikt pabeigt šobrīd. Apskatot, eh, kādas ir atšķirīgās nostājas eh, līdzlikumdevējiem, ir skaidrs, ka šis nav bijis viegls uzdevums, bet pateicoties pūlēm, ko pielika visas iesaistītās puses, tagad mums priekšā ir kompromiss. Ļaujiet man īpaši pateikties referentei Margaritai Aukenai par viņas neatlaidīgo darbu pie komisijas priekšlikuma, tāpat arī paldies eh, ēnu referentiem vidas komitejā. Komisija atzinīgi vērtē vienošanos, ko panāca līdz likumdevēja, kaut arī tur ir iekļauti daži elementi, kas komisijas prāt eh, būtu labāk eh, bijuši risināmi citā un daudz plašākā kontekstā. Tomēr šī vienošanās ir bijusi iespējama, tāpēc, ka mums visiem ir viens mērķis - samazināt patēriņu un piesārņojumu, ko rada vieglās plasmas iepirkuma maisiņi un mēs tagad varēsim sasniegt šo mērķi. Paldies! Paldies! Holbenī kungs tālāk divas minūtes. Köszönöm szépen, elnök úr! Paldies, priekšsarētāji! Godātie kolēģi, ļaujiet man sākt ar pateicību Aukens kundzei Es uzskatu, ka kopā ar eh, komisijas priekšsēdēju mēs esam darījuši visu, lai mazinātu šo eh, slikto ieradumu. Kā tikko komisija eh, sacīja, mums ir jāmaina situācija. 90% no plasmas iepirkuma maisiņiem tiek vienkārši izmest. 8 miljārdi šādu maisiņu nonāk izgāstuvēs un vienkārši dabā, un tas ir kaut kas skandalos. Mēs esam atbildīgi par šo situāciju. Mums ir jāliek punkts šādai izšķērdībai un piesārņojumam. Mums ir jākļūst iedzīvotājiem draudzīgākiem, un, kā jau referente norādīja, vairākās valstīs jau ir atrasts risinājums šai problēmai Un ir viena lieta, ko es vēlos uzsvērt. Jūs taču varat izdarīt izvēli. Darīt to, ko, piemēram, Ungārijā darīja. ja kopš 2011. gada iepirkuma maisiņi netiek doti bez maksas, bet ir jāmaksā, un tas ir ievērojami samazinājis viņu patēriņu. Es domāju, ka nevajadzētu nevienu atstāt ārpus šī uh, procesa. Mēs runājam šeit par kompromisu. Mēs uh, labi apzināmies, ka zem konkrēta izmēra, izmēra un robeža 15 mikronu mēs vēl neesam atraduši risinājumu. Bet uh, mums ir nepieciešams kontrolēt šo problēmu Eiropas vidē ir jābūt tādai, kurā ir labāk dzīvot. Eiropas patērētājiem ir iespēja tagad pieņemt lēmumu. Albenija kungs, jums ir zilās kartīts jautājums un Frunzulikas kunga, vai jūs to pieņemat? L'accepta? Señor Frunzulica. Vai jūs to pieņemat, jā? Ja? Lūdzu, Frunzuliks. Mm, jā, es esmu šeit. Albenī, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Very much. Um... Jā, paldies. Albenī, kungs, jūs runājat par izvēles iespēju un par kompromisu. Es nedomāju, ka mums ir jāmazina dzīves kvalitāte. Šīs lietas piesārņo visu. Un es ceru, ka mēs galu galā aicināsim komisiju un padomu pilnībā aizliegt visus šos plasmas iepirkuma maisiņus. Nevis samazināt, nevis ierobežot patēriņu. Vai jums tā nešķiet? Thanks a lot for the opportunity of Paldies eh, par šo jautājumu. Protams, ka es jums piekrītu, bet es domāju, ka šajā gadījumā visiem ir jāpaveic savu mājas darbu savā valstī vispirms. Ne, eh, Eiropa ir tā, kas izdarīs visu mūsu vietā. Eh, Katrai valstī ir savas e, iespējas iet vēl tālāk šajās prasībās, un tad Eiropas Savienībā ir jāsako. <clears throat> Gracias. Senora Bonafé. <coughs> Bonafé, kundze. Grazie, prezidente. Eh, per... Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlos izteikt pateicību referentei Aukens kundzei par darbu, kas paveikts šajos mēnešos. Sarunas turpinās jau kādu laiku. Itālijas prezidentūra izkustināja šo jautājumu un tagad sasniegtais eh, ir vēl tālāk nekā sākotnēji plānos, liekot par pienākumu dalību valstīm ievērojami samazināt vieglās plasmas iepirkuma aisiņu patēriņu, samazināt piesārņojumu, tīpaši jūras piesārņojumu. Un tam ir arī simboliska vērtība. Eiropas Savienības likumdošana atkritumu jomā balstās uz samazinājumu. Tas ir jāsamazina atkritumu ražošana. Tas nevienmēr darbojas. Dati rāda, ka neskroties uz krīzi, patē, atkritumu ražošana ir pieaugusi. Un politika šajā jomā ir grūti īstenojama, un tas ir sākuma punkts. E, mums būtu primāri jāvēršās pret pirmo līmenī atkritumu hierarhijā. Ieviesīsim obligātus mērķus un pieliksim šiem e, maisiņiem cenu Tāpat tās ir jāveicina aprits eh, ekonomika, kas ir savienojama ar ilgspējīgu ekonomiku. Būs pozitīva ietekme uz visu ekonomiku, ja tiks eh, ievērojami samazināti šie vienreiz eh, izmantojamie maisiņi Tad mums eh, labāk būs arī vide, ja mēs izmantosim jaunu eh, zaļo tehnoloģiju sasniegumus, piemēram, bioloģisko maisiņu ražošanu. Mums ir jāvirs uz priekšu, mums ir nepieciešams eh, jauns, ambiciozāks priekšlikums no komisijas par atkritumu apstrādes ciklu. Paldies! Gerlings Klons. Paldies priekšsarētāji, paldies referentei. Es atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu, ka tas eh, tiks stādīts priekšā, jo es piekrītu, ka mums ir jārisina plasmas radītos piesārņojumu problēma, tīpaši plasmas maisiņi ir apdraudējumi videi. Komisija nāca klajā ar tādu elastīgu piedāvājumu dalībvalstīm bija iespēja izvēlēties, bet šeit gala rezultātā pietrūkst elastības pārāk daudz, kas ir obligāti uzlikts. Uh, un arī pārmērīgas prasības. Es nevaru atbalstīt prasību obligāti ražot eh, bioloģiski noārdošus eh, maisiņus, eh, uzliekot to kā obligātu pienākumu dalību valstīm un ekonomiskiem operatoriem. Vairākas lietas ir, kuras ir iespējams labāk risināt attiecībā uz bioloģiski noārdāmiem maisiņiem, balsoties uz komisijas darbu šajā jomā. Tāpēc ir jāizvērtē ietekmes uz, ietekmes uz vīdu. Šeit arī vairākas prasības varētu būt problemātisks, piemēram, princips par nediskriminēšanu un samērīgumu, tāpat arī ietekme uz iekšējā tirgus funkcionēšanu. Ja dalību valstis nesasniegs nospraustos mērķus, tad būs jāievēro direktīvas iepriekš noteikti līmeņi. Es šādu pieeju nevar atbaldīt, jo šie līmeņi nebalstās uz patēriņu datiem par katru dalību valsti. Un noslēgumā Eh, Okens kundze sacīja, ka mums ir kaut kas jādara, ja valstis nedara pašas to, bet tā tas vienkārši nav. Eh, kamēr tas viss process notika, mana dalība valsts nāca klājā ar saviem pasākumiem, eh, plasmas maisiņu eh, patēriņu samazināšanu, tas šobrīd ir iestrādās likumā, dalībvalsts eh, tomēr dara un dara to savā tempā, un tas labākais veids, kā radīt likumdošanu. Paldies, Gerbrandī kungs. Paldies, priekšsarētē. Pat visatālākajās šīs planētas vietās nevar praktiski atrast jūras putnu, kuram eh, kuņģī nebūtu nepārstrādāts plasmas eh, mikrodaļiņas, kas bieži vien ir toksisks, un plasmas maisiņi ir viens no lielākajiem avotiem šim piesārņojumam. Ah, šie jūras putni, bruņurupuči, citi jūras dzīvnieki cieši no 100 miljārdiem plasmas iepirkuma maisiņiem, kurus mēs Eiropas Savienībā izmantojam katru gadu. Tas viss nonāk viņiem kuņģos. Un šeit ir risinājums, tas balstās uz divām daļām. Šī lielā ekoloģiskā problēma ir salīdzinoši viegli atrisināma. Otrakārt, pastāv liels sabiedrības atbalsts pasākumiem šīs problēmas risināšanā. Tāpēc šodien apspriežamais rezultāts, manuprāt, uh, ir kā piemērs ļoti labai Eiropas politikai. Redzam, ka parlaments ir vienots šajā jautājumā, pateicoties arī ļoti labajam referents Alkens darbam. Paldies jums par to. Bet prezidentūra, kas bija šajā gadījumā bija Itālija, neizvairījās eh, no problēmu risināšanas ar dalību valstīm, bet gan uh, tiešām vēlējās atrisināt problēmu pēc būtības. Kaut kas, kas diemžēl no padomas puses ir diezgan unikāls gadījums. Un pretēji tam, ko atsevišķi cilvēki varētu domāt komisijā, bet tas nesat jūs domāts, komisāra Vēla, šo regulējumu nākotnē noteikti uzskatīs eh, par vienu no labākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā. Paldies, Forenzes kundze. Paldies, priekšsarētāji. Spiediens no ražotājiem un izplatītājiem viņu lobbyiem ir bijis absolūti nepieņemams. Ko komisija samērā vienaldzīgi ir izturējusies eh, šajā jautājumā, kā jau referento minēja. Mums ir bijis jāsamazina vieglās plasmas iepirkumais un patēriņš. Ir jāvirzas pakāpeniski, uzliekot cenu, samazinot patēriņu un pēc tam aizliedzot vispār. Vēlamies atzinīgi izteikties par Aukins kundzes darbu, maisiņu patēriņu samazināšana ļaus mums virzīties projām no patēriņa sabiedrības idejas. Piecdesmit procentu samazinājums trīs gadu laikā, simts procentu samazinājums piecus gadu laikā, kā tas bija sākumā, un tā uz, obligātās prasības par bioloģiski noardāmiem maisiņiem, manuprāt, nav atbilstošas. Uh, Mēs rīkojamies pārāk lēni, šie nosprostie termiņi ir pārāk tālu nākotnē. Dalībvalstīm ir jāuzrauga likumdošanas īstenošanas gaita, balstoties uz kopīgo metodiku un komisijas izstrādāto metodiku. Un nu, noslēgumā uzraudzības procesā būtu jāiekļauj arī vides NVO. Mēs redzam, ka uh, viņi var palīdzēt sasniegt uh, šos mēģus. Pa, Mišela Ribazī tālāk, divas minūtes. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs un darbie kolēģi. Un sākumā es uh, gribētu sveikt uh, Daņu ekoloģijas politikas pārstāvu kolēģi Aukens kundzi. Un uh, sveicu uh, par uh, sasniegtiem rezultātiem. Mēs šodien uh, uh, balsosim par vieglās plasmas iepirkuma maisiņu patēriņas samazināšanu, un tā tas ir, ka uh, maisiņi gandrīz četrus gadsimtus var um, palikt nemainīgi pirms sadalīties etilēns uh, no naftas uh, ir ļoti uh, indīgs projekts dabai to jau uzsvēra, un lai samazinātu uh, šo daudzumu, tas ir ļoti nozīmīgi. Pat labam izmantojam 200 maisiņus reiķinot uz iedzīvotāju 90, um, 20 līdz 18 gadiem, un tad līdz 40 samazinājums. Un tas ir nepieciešams, lai uh, risinātu jautājumus. Pirmais mērķis nospērts līdz 2018. gadam. Mērķis nav vienkārši, bet tas ir bieži tā ar jautājumu, kas skar veselību un vīdi. Uh, Tāpat vēlamies aizsargāt ūdens resursus, bet mēs vēlamies virzīties tālāk, jo Franciska saka, ka vēlams slēpjas detaļās. Okso bio, biodegradējumās vielas būtībā nav biodegradējums, tās vienkārši sadalās miljonos mazā daļiņu un paaugstina ekosistēmu riskus. E, kad jūs, komisārkungs, rīt ēdīsiet austeres, e, tad ūdenī e, jūs atradīsiet šīs mikrodaļiņas. Komisija varēja doties daudz tālāk. Tā varēja aizliegt šos tā sauktos oksobio degradējumos maisiņus. Jūs to neizdarījāt. Jūs uh, atbalstījāt tādas īpašas nišas intereses, nevis aizstāvējāt piesārņojumu samazinājumu ļoti konkrētā jomā. Paldies! Paldies tagad Eleonora Evī, EFTD vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs pat labam visi esam nonākuši tādā um, punktā, kur jāpieņem lēmumi. jāveic uh, ietekmes novērtējums, un uh, skatoties uz pēdējo, mēs redzam ļoti satraucošus uh, elementus attiecībā uz plastmasas maisiņu fragmentu ietekmi uz jūras dzīvniekiem, jūras faunu. Ir ļoti skaidrs, ka jārīkojas ārkārtīgi steidzami. Komisijas priekšlikums nav. Uh, pietiekami konsekvents, netiek piedāvāts izteikt tādu absolūtu aizliegumu. Kolēģi Aukena ir daudz konkrētāk izteikusies, un, protams, šī vienošanās to var uzlabot. Tas varbūt arī tas labākais, ko varam sasniegt, jo komisija arī nebija ļoti uh, aktīvi šajā jautājumā. FTD balsos par šo vienošanos ar padomu. Paldies! Paldies. Tagad pie uh, politiskām frakcijām nepiedarījušais deputāts Štiherkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Komisija ir pieņēmusi lēmumu. Uh, iecelt komisāru labākai likumdošanai, tas ir pirmais eh, komisijas vicepriekšstādātais Timermans kungs. Labāka likumdošana ir nepieciešama, jo Nīderlandes nodokļu maksātāji ir ārkārtīgi pārskaiti, pārsteigti uzklausot to, cik daudz šeit tiek regulēts. Uh, cik um, ehm, līga var būt uh, banāni vai cik daudz kanēļu kanēļu maizītēs. No Timermans kunga sagaidām, lai šī neiedzīgā uh, Eiropas likumdošana tikus samazināšana. Tās, tie nav saprātīgi risinājumi bez jebkādas jēgas. Taču eh, Timermans eh, kungs eh, atkāpās no plāniem burtiski pirmajā mm, iespēja, kad tāda bija. Viņš pārstāv Junkera kungu, kas visu gribēja samazināt. Man liekas, ka komisija ir pievērsusies nepareizam ceļam. Daudz kas tika solīts, bet um, gandrīz nekas ne, netiek darīts. Priekšsētājs kundze, um, tūlīt pat arī beigšu. Paldies! Nākamais runātājs Peters Līze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargais komisāra kungs, dargie kolēģi un kolēģis. Paldies visiem, kas ir strādājuši pie šī komisāra pār a, plasmasas iepirkumu maisiņiem. Paldies arī a, referentei Margaretai Aukenai un Džordžam Helvenī, kas a, mūsu frakcijā ar šiem jautājumiem nodarbojas. Viņam ir liela pieredze nacionālajā politikā un citās jomās. Viņš tautas partijas vārdā ļoti aktīvi strādā. Šeit saskaramies ar a, lielu problēmu. Ir burtiski tāds tā kā plasmasas paklājs. A, uh, okeānā, kas pat ir lielāks nekā Iberijas pussala. Mēs personīgi esam par to šo jautājumu runājuši. Trīskārt lielāka platība. Un mēs vēlamies vērsties pret šo problēmu. Un ļoti konkrētās sarunās ar uh, pilsoņiem es redzu, ka pilsoņi pamana to un pozitīvi vērtē, ka mēs um, risinam šo problēmu. Mēs izsakam ļoti skaidrus mērķus plasmas iepakojuma samazināšanai, bet, manuprāt, pareizi ir arī tas, ka dalību valstīm mēs atļaujam lemšanas uh, pasākumu iespējas. Mēs neizsakam Eiropas aizliegumu. Un es domāju arī, ka uh, ir ļoti nozīmīgi, ka um, tajā politikā, kādu pieņems dalības valsts, tā var izmantot arī tādus tā kā impulsus um, labākai um, darbībai. Skandināvijas valstīs, piemēram, tā tiek darīts. Un izmantojot šos ekonomiskas uh, sviras, ekonomiskās sviras, um, maisiņas skaits ir dramatiski samazinājusi dažās valstīs. Un dalība valsts var uh, izmantot dažādas. Uh, mm, dažādas iespējas, ne tikai aizliegums, bet izmantot arī tirgus ekonomikas instrumentus. Mēs strādāsim aktāsim, jūs, komisāra Velkungs, komisija, vicepriekšsēdētāji, ceru, ka aktīvi strādās un jūs raudzīsieties uz šo jautājumu tad, kad izteiksiet jaunu mm, pie, priekšlikumu par cirkulāru jeb apriks ekonomiku, jo ne tikai šis jautājums ir jāresina, bet arī citi jautājumi jāiekļauj. Tādēļ ar lielu nepacietību gaidīsim to, ko komisija iesniegs. Paldies! Līzes kungs, zilās kartas jautājums, uh, ko Šaņīkungs to vēlas uzdot. Nē, Saņīkungs, uh, lūdzu, 30 uh, sekundes Saņīkungs. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Paldies. Šajās diskusijās vairāki kolēģi, arī Līzes kungs kopumā un vispārīgi stāsta par to, ko ko dalībvalstīs plāno darīt un ko prasa patērētāji. Taču šeit mēs nedrīkstam palikt tādā vispārīgu izteikumu līmenī, tādēļ jautāšu konkrēti aizliegums un samazinājums, kādus soļus jūsuprāt jāspēr, lai samazinātu samazinājumu, lai sasniegtu samazinājumu šajā jomā. Paldies. Līzes kungs 30 sekundes atbildēja. Jā, paldies par jautājumu. Nu tā tad. Uh, Bieži tiek runāts par to veikalā, vai vēlties plasmas maisiņu, mums politiķiem, politiķiem būtu jābūt piemēram, daudz pārdevējs saka, nu, būtībā to vajadzētu aizliegt. Uh, Tas uh, norāda uz to, ka problēma, par kur runājam, uh, mēs uh, ar šo jautājumu nodarbojamies arī cilvēku vārdā. Taču sistēma, ka, piemēram, īrijā jā, jāmaksā ir um, tāda noteikta samaksa par viegliem plasmēs smaisiņiem vai tāda tā kā izmantošanas maksa. Tā ir efektīvāk nekā tikai aizliegums. Īrijā, piemēram, ir ļoti labi rezultāti sasniegti. <coughs> Paldies. Nākamā runātāja Garcija Bereskundze, 1 minūte 30. Komisārkungs. Direktīva, ko šodien grasās apstiprināt Eiropas parlaments, iet daudz tālāk. Daudz tālāk nekā mm, pilda tikai in, tā, tāda instrumenta funkcijas, kas ļauj no mūsu, nezinu, tādā iztēles aizbaidīt šos te briesmīgos skatus, kur lūk jūras dzīvnieki aizrīs ar plasmas maisiņiem. Nē, mēs vēlamies panākt ko vairāk turpmākajos gadu desmitos mums ir vajadzīga pilnīga maiņa šai cirkulārajā ekonomikā. Mums priekšā ir jauns izaicinājums, jauns problēma jautājums. Mums ir vajadzīgs īstenot veselu revolūciju, un tāpēc šī direktīva daudz kas vairāk kā tikai tāds instruments. Nē, tas ir kā simbols tam, ka mēs vēlamies panākt pārēju uz daudz ilgspējīgāku ekonomikas modeli, pārējot no šīs automātiskās visas viešanas atkritumos uz tādu materiālu izmantošanas, kas ir vidē draudzīgi. Mums ir jāskatās uz šo principu, kur piesārņotājs maksā un jāveido atbildīga attieksme pret mūsu pasaules apsaimniekošanu. Šādā veidā mums arī izdosies, izdosies panākt vajadzīgo pārēju uz ilgtspējīgu ekonomiku. Komisijai jāpārliecinās, ka tiek attīstīti alternatīvi materiāli šādiem plasmas maisiņiem, un tam jānotiek, jānotiek plašā mērā. Ja vēlamies samazināt maisiņu izmantošanu līdz 40 maisiņiem gadā uz cilvēku, tad ir jāpiedāvā alternatīvas, un tas nozīmē, ka pāriesim pie jauna ražošanas modeļa patērētāju valstīm būs jā, jāveic investīcijas, un ieguvēji būs patērētāji. Nākamais runātājs Markus Precels. Priekšsādājs kundze, dāmas un kungi laiks, kurā plastmasas maisiņus plaši izmanto un to apjoms Eiropas Savienībā ir satraucoši. Un kādēļ nākotnē tam tā vairāk nevajadzētu būt, ir ļoti skaidrs. Neliederīgi izmanto izēju vielas, neliederīgi izmanto e, enerģiju, izmantošanas laiks ir ļoti e, neliels un sadalīšanās laiks ārkārtīgi liels un plasmas nonāk pasaules jūrās. Tas viss prasa saprātīgu rezu, eh, regulējumu, eh, saprātīgus pasākumus. Tādēļ pieeja ir pilnīgi pareizi. Mm, plasmas eh, maisiņu izmantojums tādu, kuru sieniņu biezums ir mazāk nekā 50 mikrometra Eiropas Savienībā ir jāsamazina. Taču mēs redzam, ka pasākumi bieži ir uh, neproduktīvi tādēļ, ka uh, Ražotāji izmanto citus uh, plasmas maisiņu sieniņu biezumus, uh, um, nelēderīgi izmanto resursus un aizvien uh, ļoti liels to daudzums nonāk pasaules jūrās. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Belderkundze. Mil... Paldies, katru gadu 8 miljardi atkritumu maisiņi tiek izmest atkritumu. Šie plasmas maisiņi ne tik vien padara mūsu lauku vidi eh, ainaviski nebaudām, bet tas te kaitē arī faunai, gan okeānos, gan uh, uz sauszemes. Un vienīgais, ko mēs varam darīt, ir īstenot pasākums visas Eiropas mērogā. Uh, Šobrīd mēs grasamies ierobežot plasmas maisiņu izmantošanu. Pagaidām ir divs, tiek izmantoti 200 eh, maisiņi katru gadu uz cilvēku, un jau šis pirmais samazinājums līdz 90 maisiņiem 2018. gadā būs milzīgs ieguldījums, un tomēr atkal un atkal konservatīvi deputāti atsakās ievērot šos mērķus, pretojas tiem. Lielbritānijā liberāli demokrāti cīnījās parlamentā par to, ka tiek noteikts piecu pensu nodoklis plasmas maisiņiem, un tad viņi nesaņēma atbalstu. Šeit tie paši deputāti arī tagad ļoti labi parādīja savu īsto dabu un pretojoties šim tiesību aktam. Viņi neko nesaprot no vidas aizsardzības. Mums ir jāsamazina plasmas maisiņu izmantošanu, un tas jāsāk jau šobrīd. Frau Biere, es gibt Bierders kundze, jums vēlas uzdot zilās kartiņas jautājumu. Esat gatavi uz to atbildēt? Šķiet, ka divas pat vienu vēlas jautājumu uzdot Džulija Gērlinga. 30 sekundes lūdzu jautājumu uzdošanai. Paldies. Bierders kundze, vai jūs uzskatāt, ka priekšlikums, kas ir mūsu priekšā šobrīd, ir labāks un būs efektīvāks Lielbritānijā nekā tas priekšlikums, par ko nobalsēja Lielbritānijas parlamentā un ko atbalstīja liberāļi demokrāti attiecībā uz plasmas maisiņu izmantošanas samazināšanu Lielbritānijā? Jā, Šis priekšlikums ir visa Eiropas priekšlikums, un tā rezultātā dalībvalstu ziņā tiek atstāts, atstāta rīcības brīvība, um, par to, kā panākt šo samazinājumu. Liberāli demokrāti savā manifestā par šo 5 pensu nodokli būtu panākuši ierobežojumu tikai un vienīgi Lielbritānijā. Paldies! Un zilās kartiņas jautājums arī no Rivāzī kundze, vai to arī jūs pieņemat? Jā, protams, jā, protams. Rivāzī kundze, 30 sekundes lūdzu. Bierders kundze. Jūs saka, runājat par vidas aizsardzību. Kāda ir nostāja attiecībā uz to faktu, ka mēs neesam aizlieguši plasmas maisiņu lietošanu, šo okso plasmas maisiņu, biodegradējumu maisiņu izmantošanu? Uh, un tas tāpēc, ka, lūk, ir, tiek minēti visādi ekonomiski faktori kā pamatojums. Biodegradējuma vielu plasmas maisiņu izmantošana, protams, arī rada problēmu, un ar šo tiesību aktu mēs to nesam atrisinājuši. Kas notiek? kad šie biodegradējumi plasmaseņi nonāk pārstādājuma atkritumu ciklā. Par to neesam šeit runājuši. Es domāju, ka mums pie šī jautājuma nāksies vēl atgriezties un domāt, ko darīt ar šiem biodegradējumu vielu plasmas maisiņiem. Manuprāt, tos šīs vielas nedrīkstētu izmantot plasmas e, šo iepirkumu maisiņu ražošanā. Paldies tālāk. Flenegan kungam vārds, lūdzu. Lielas paldies, paldies par iespēju izteikties. Es piekrītu kopējai koncepcijai par to, ka vajadzētu noteikt nodokli, lai samazinātu plasmas maisiņu lietošanu. Manā valstī īrijā tas ir ticis tā noteikts un rezultāti ir lieliski, bet jāskatās arī uz šīs monētas otru pusi. Kā rezultātā, ko mēs izmantojam tā rezultātā, mēs izmantojam vairāk papīra maisiņu, papīra maisiņu un nevis izmantojam šos vairāk kārt izmantojamos maisiņus. Arī papīra ražošana rada 70% vairāk eh, gaisa piesārņojumu, patērē enerģiju, patērē ūdeni un beigu beigās arī pārstrādē ir neefektīvāki. Tāpēc es gribētu brīdināt deputātus. Mums ir jānāk lejā ar ilgspējīgām alternatīvām. Mana vecmāmiņa jau savā laikā zināja par šo alternatīvu. Toreiz no kaņepju striķiem tika pīti grozi, un viņi to par to bija ļoti laba informācija. Tas viss ir jau izgudrots. Ritens nav jāizgudro no jauna. Vienkārši par to tas ir šāda veida attīstība jāatbalsta. Un Mana doma ir tāda, ka ja mēs dalībvalsts tagad piespiedīsim darīt kaut ko, ko tās negrib darīt, tās nedarī, nerīkosies pareizi. Mums ir jāļauj viņām pašām izvēlēties kaut kāda veida rīcības varianti. Tas ir tas pareizākais. Paldies. Tālāk Valentīnas Macuronis uz vienu minūtu. Lūdzu. Dargie kolēģi, plastikas maisiņu izmantošana pieaug. Man liekas, ka minūte Eiropas Savienībā tiek izmantot milzīgi skaitļi. Tas apdraud uh, ES pilsoņu veselību un uh, vidi. Tādēļ jaunajiem noteikumiem vajadzētu būt ne tikai ambicioziem, bet arī vides draudzīgiem risinājumiem jābūt piedāvātiem. Otrs jautājums eh, - jābūt reāliem un eh, izmērāmiem rezultātiem, un tos var sasniegt tikai tad, ja mērķus var pamatot ar samazinājumu pierādošiem skaitļiem. Un tāpat arī ir eh, jāattīsta īpaši um, ehm, vieglus plasmasas maisiņus. Um, tad tā varētu sasniegt mērķus. Un arī uh, risinājums, uh, kas ir saistīts ar ekonomiskām sfērām vai arī maksājumu par maisiņiem, būtu izmantojams, bet to nedrīkst izmantot kā slēptu izmaksu produktos, un tas nedrīkst būt pārāk drastisks. Mums vajadzētu paralēlos alternatīvos iepakojums uh, veicināt. Paldies tagad uh, Obermajer kungs. Paldies priekšsēdājs kundze. Mēs zinām. Uh, ka ir ļoti smagas sekas mūsu plasmas maisiņu izmantošanai vidē, it īpaši jūras ir piesārņotas. Mēs runājam par vienu no iemesliem šim piesārņojumam, bet ir jāuzsver, ka šis ir tikai viens solis pareizajā virzienā. Nodokļu uzlikšana nav īsta barjera, jo tos var apiet. Un līdz pat 500 gadiem ir laiks, kurā noārdās plasmas maisiņu vidē. Tā tad mums jāatsakās no šiem plastmasas maisiņiem neatkarīgi no starpsoļiem, proti piedāvātajiem risinājumiem par pagaidu samaksu vai citiem. Mums ir jāpadomā par to, kā šo burtiski materiāla inflācija, tādas kā plastmasas pudeles un plastmasas maisiņi, vai mēs negribam izmantot pavisam citu uh, izmantošanas veidu, un gan patērētājiem, gan arī ražotājiem ir jā, jāuzliek risinājumu pienākums, bet tas ir jādara dalībvalstīm. Paldies tagad Jūzo kundze, minūte 30. Priekšādātāji, paldies! Ir ticis jau teikts, ka plasmas smētiņi rada veselu lērumu problēmu vidē, tīpaši jūras vidē. Pēdējos gados gan dalībvalstis, gan uzņēmumi ir jau daudz ko darījuši, lai samazinātu plasmas smētiņu patēriņu. Un daudzās dalībvalstīs ir īstenoti mēri, kas vērsti uz šāda veida mm, samazinājumu patēriņā ko mēs varam darīt? Mēs varam piedāvāt tālāku motivāciju dalību valstīm, lai šāda veida atkritumu apjoms tiktu būtiski samazināts. Nu, piemēram, varam aizliegt šādu maisiņu piedāvāšanu par velti. Tāpat mums jāskatās tieši uz šiem visplānākajiem plasmas maisiņiem, kas tiek izmantot milzīgos daudzumos vairum tirzniecības prec, preču pārdošanā. Tos var ļoti vienkārši aizstāt ar cita veida materiāliem nepieciešamības gadījumā bet jāskatās uz to, kāda veida materiāli tad tie katram, katrā gadījumā piem, būtu piemērojamāki. Gribu teikt paldies referentē par visu šai kontekstā paveikto darbu un eh, cerams, ka beigu beigās varēsim nobaltoš, nobalšot par šo direktīvu ar plašu atbalstu. Paldies! Tālāk Kadenbakas kundzei vārds uz pusotru minūti. Augsta godātā priekšstādājas kundze, cienītā priekšstādājas kundze, komisāra kungs, bet ļoti bieži mēs kā deputāti saskaramies ar lielu problēmu. Kā pastāstīt iedzīvotājiem par mūsu pieņemtajiem lēmumiem, kādēļ tos vēlamies? Šoreiz man liekas, ka tas ir vienkārši, jo Eiropiešu vēlme tai atbilstam vairāk ne, ka 78% eiropieši ir un bija par to, lai samazinātu uh, šos maisiņus, plasmasmas maisiņus, lai samazinātu apjomu. Arī Austrijā 73% uh, bija par to, lai tos vispār aizliegtu. Mēs esam spēruši pirmo soli šajā virzienā, proti samazināt un apzināti to darīs. Uh, darīt uh, gan tirsniecības pārstāvjiem, gan patērētājiem, jo tā ir vienkārši nepārdomāta, piedāvāta maisiņa paņemšana. Nu, vai jums ir vajadzīgs maisiņš? Jā, nu paņemšu. Un mēs visi esam aicināti visus šos plasmasas maisiņus nemest ārā, bet gan savākt un paskatīties, cik ātri milzu uh, kalns uh, tiek uzkrāts mājās eh, no šiem plasmas māsiņiem. Un ja mēs padomājam par to, ka 400 gadi ir noārdīšanās laiks un tas aizvien vēl nav uh, pārstrādājies, bet vienkārši tikai sadalījies darā, dažās taļņās, tad 30 minūtes, lai aiznestu preces uz mājām, tomēr ir ļoti augsta cena par to. Uh, Esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums vajadzētu uh, elastīgus risinājumus Eiropā, un es ir ļoti atšķirīgs šis patēriņa daudzums - 200 līdz 400 vidēji uz Eiropieti. Šie ir ļoti atšķirīgi skaitļi un domāju, ka iedzīvotājas pieredze arī nākotnē būs ļoti uh, izteikts, lai um, nākotnē mēs izteiktu vispārēju aizliegumu izmantot šos plasmas maisiņus. Paldies! Paldies, tagad Džeims Nikolsons, vienu minūti. Thank you very much indeed, Pre. Paldies, priekšsēdētāji. 2015. gada darba programmā Žanklots Junkers sacīja, ka vēlētos Eiropas Savienību, kas ir lielāka um, mazās uh, lietās un, un pieticīgāk uh, lielās. kā lieta, kas tiek ikdienā izmantota visās mājasēmniecībās, eh, plasmas maisiņi nav iedomājama kā vēl mazāka, pieticīgāka lieta, bet tā rada milzīgi piesārņojumi, tīpaši, ka tiek izmesti dabā. Ir nepieciešams īstenot pasākums, eh, tomēr eh, noteikumi, kas tiek otrajā lasījumā ieviesti, ir uzlabojumi pēc pirmā, bet vienalga varētu būt e, pārāk e, ierobežojoši. Mēs manā valstī samazinājām par 72% patēriņu šiem maisiņiem, tad, kad ieviesām e, pietiekam augstu maksu par viņiem. Paldies, Frederika Rīsa, tālāk vienu minūti. Paldies, priekšstādājs kundze, nu pāris skaitļi uh, ir labāka nekā uh, skaidrojums. Izmā 5 sekundes, lai. Uh, Izgatavot plasmas maisiņu, ko izmanto 30 minūtes un 500 gadi ir nepieciešama, lai tas uh, sadalītos. Nu, tas būtu pietiekami, lai, uh, kā arguments, lai tos neizmantotu. Es vēlos samazināt uh, šo plasmas maisiņu skaitu, ko izmanto um, līdz 20, 2025. gadam un pie, uh, pārtraukt tos bez maksas izdot veikalos. Tāpat arī noteikti samazināja mērķis līdz 2018. gadam. Četri maisiņi uh, vidēji uz cilvēku uh, Somijā, 400 uh, Polijā un Portugālē vidēji gadā. Ļoti liels atšķirības, un man liekas, ka nu, būtu grūti um, rast vienotu risinājumu. Eiropa var labāk, un tai būtu labāk jārīkojas, un es domāju, ka tieši dalībvalstīm jābūt tām, kas varētu uh, izmantot labāko praksi, kas tiek izmantota ziemeļos un ne tikai ziemeļos, jo arī Luksemburgā ļoti veiksmīgi politika tiek piemērota. Un um, tam uh, būt, tā būtu tas jārisina. Paldies. Paldies tagad uh, Mahkungs. Jā, paldies. Uh Es vēlos iesniegt grozījumu, kas pilnībā atsauc šo direktīvu par eh, plasmas maisiņu lietošanas eh, aizliegumu. Jūs varat nobalsot par šo grozījumu, lai ļautu cilvēkiem pašiem izlēmt, ko viņi lietos, eh, lai iepirktos. Nenovērtē cilvēks pārāk zem. Viņi ir gatavi pārstrādāt atkritumus, bet ja man ir nepieciešams uh, eh, papīra iepakojums, es to ņemu, ja man nepieciešams plasmas maisiņu izmantot, es to izmantoju. Kas notiks, ja to aizliegs? Cilvēki izmantos uh, mazākus plasmasas maisiņus. Viņi pirks uh, vairāk plasmas plēvis, lai ietītu lietas. Es ceru, ka tie no jums, kuri vēlējās aizliegt plasmas maisiņu izmantošanu, uh, Nekad neesat izmantojuši to iepirkumu, ja jūs aizliedzat to citiem, bet paši to darat, tad gan jūs esat liekuļi. Danke. Un ist Herr Jean-François Žaik, ebenfalls. Paldies. Nākošais runātājs viena minūte. Ieslēdziet mikrofonu, jums ir jāieslēdz mikrofons. Žēl, kungs, darbie kolēģi. Virs divpusīgs skatījums uz šo tekstu, kas ir paredzēts plasmasnes viņa samazināšana, eh, ir paredzēts, lai mēs to pieņemtu vienbalsīgi. Tomēr tas izskatās mazāk kompromiss nekā optiska ilūzija, pie kuras ir pieradusi Eiropas Savienība. Mēs koncentrējamies uz vienu detaļu un nedaredzam sistēmu. Mēs piedāvājam kosmētisku direktīvu par plasmasas maisiņiem, tajā pašā laikā veidot aizvien vairāk pārvadājumu un savstar, eh, starptautiskas savstarpējas atkarīgas. Eh, radīsies daudz vairāk eh, diskutējamu alternatīvu iepakojumu Un kopumā šis ir tipisks Eiropas Savienības teksts, kas neņem vērā subsidiaritātes principus. Paldies! Nākošais runātājs Dubravka Šuica uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Lieta ir tāda, ka šī ir kļuvusi par globālu problēmu. Tātad plasmasas maisiņu izmantošana, tas ir tāds patēriņa sabiedrības simbols. Ir ļoti labi, ka mums tagad ir vienošanās eh, starp padomu komisiju un parlamentu, kaut gan šķiet, ka parlaments šo jautājumu uztver daudz tā sensitīvāk nekā komisija. Ir tāds sens eh, sakām vārds eh, indiāņiem. Viņi saka, ka mēs aizņēmāmies šo pasauli no saviem bērniem, un Tāpēc, attiecīgi, mums ir labi ar to jāpietas. Plastmasas maisiņi neapšaubām rada milzīgas problēmas, tāpēc es uzskatu, ka šī ir pozitīva direktīva, tā ļauj dalību valstīm pārvaldīt šo konkrēto jomu savā teritorijā tā, kā dalība valsts to vēlas. Tāpēc es labprāt dodu priekšroku stimuliem aizliegt šādas maisiņas Skandināvijas valstīs, īrijā, piemēram, šādi stimuli deva ļoti pozitīvus rezultātus. Runājot par situāciju Horvātijā, man īpaši satrauc mūsu upju un Adrijas jūras stāvoklis. Es jau vairāk kārt esmu minējusi, ka mums eh, pastāv šī problēma ar plasmas maisiņiem, kurus eh, ienes jūras traumas no Albānijas uz Horvātijas pludmalēm un arī Horvātijas eh, piekrastē. Tā tad tas apdraud ne tikai vīdi, bet arī mūsu turismu industriju un ekonomiku līdz ar to kopumā. Tāpēc uzskatām, ka mums ir jārod veids, kā pārunāt šo jautājumu ar dalībvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Okay. Danke, Frau Švices. Paldies. Ir uh, eh, Jakovčič uh, eh, kungs uh, uzdod zilās kartas jautājumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Šuicis kundze, ka pieņemat zilās kartītes jautājumu. Es gribētu uzdot sekojošu jautājumu. Jūs pieminējāt, ka notiek šis pārobežu piesārņājums, kas nāk no Albānijas vai caur Albāniju un uh, arī no Neretvas uh, upes Bosnijā, Hercegovinā. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas komisija savās uh, iestājas sarunās ar Bosniju, Hercegovinu, vai tur vajadzētu minēt šo jautājumu un nospraust to kā vienu no priekšlikumiem, priekšnosacījumiem, lai šīs iestājas sarunas varētu turpināties? Paldies! Hvala gospodine Jakovčić na ovom pitanju. Paldies, Jakovčić kungs, par to, ka minējāt šo jautājumu. Mēs zinām, ka Adrijas jūra ir eh, daļai slēgta jūra. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas valstis, kas ir ap šo jūru, ievērot viens un tos pašus noteikumus. Bet ne visas valstis ap Adrijas jūru ir Eiropas Savienības dalība valstis, kā piemēram Albānija, Bosnija un Hercegovina un arī Melnkalne. Un uh, vīdes komiteja jau minēja šos jautājumus vairāk kārt. Šīs uh, ir tēmas, kas noteikti ir jāienes dažādās uh, sarunu vešanas sadaļās, bet tajā gadījumā mēs nevarēsim aizsargāt savu jūru. Paldies! Dankas, jā, nunīs. Paldies! Tagad viena minūte 30 Lidijāna Bolsana. Predsēdāvēča. O plastičnim vrećicama već... Paldies, priekšsādātāji! Runājot par plasmasas maisiņiem, jāsaka, ka lielākais vairums cilvēku par viņiem nedomā, vienkārši viņus lieto. Un esmu pārliecināta, ka katram cilvēkam mājās ir viena atvilkne vai plaukts, kurā jūs turat eh, šos eh, plasmas maisiņus, kurus reiz par reizi izmantojat. Tomēr šo plasmas maisiņu ir tik daudz, visur, kur ārpusē video. Nākošreiz, kad runās, redzēsiet šādu plasmas iepirkumu maisiņu jūrmalā, kur jūs, piemēram, sauļojaties un baudat jūras vidi, varbūt, nu tad piedomājiet, ko jūs varētu darīt lietas labā. Šis piesārņojumu radošo maisiņu skaits ir vienkārši šokējošs, un direktīva ir vērsta uz to, lai samazinātu šo vieglo, vieglās plasmas maisiņu izmantošanu. Tur ir mērķi, darbības veidi, pasākumi un potenciālie problēmas risinājumi. Valsts, eh, ko es pārstāvu, tajā nav tik liels vieglās plasmas maisiņu patēriņš, tāpēc mēs pozitīvi vērtējam risinājumu, kas eh, paredz valstīm iespēju lemt pašām par savu darbības veidu. Dalība valsts var izvēlēties, kā tās sasniegs nospraustos mērķus, un tas, principā, ir labs risinājums, jo šādā veidā tās var pieskaņot risinājums savai konkrētajai situācijai. Uzskatu, ka mums noteikti ir pozitīvi jāvērtē šis uh, centiens samazināt uh, atkritumus Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Dankas, jā. Nu, Paldies! Tagad vārds uh, Geriks kungam. Paldies, komisāra kungs, kolēģi. Šorīt dodoties uz Eiropas parlamentu, es arī atradu kanāla malā šos plastmasas maisiņus. Un šī problēma tagad ir jau kļuvusi sen globāla problēma, un to vairs nevar ignorēt. Simtiem tūkstošu tonu Uh, plastmasas atkritumi piesārņo pasaules uh, okeānus un jūras. Uh, katru gadu 13 miljonu tonu nāk klāt. 3,4 kvadrātkilometru liela teritorija uh, klusajā okeānā, tik liela kā Indija, uh, ir noklāta ar plastmasas maisiņiem Uh, bērniem es vienmēr saku, ka nevajag likt šos ma uh, maisiņus uz galvas, jo var nosmakt, bet šie maisiņi nosmacē daudzus jūras dzīvniekus uh, katru dienu. Un mm, mums būtu jāsaka, ka mums ir kaut kas jādara, jā, lai saglabātu vidi un cīnītos pret šo piesārņojumu. Paldies! Paldies! Eh, nākamais runātājs ir Zoltans Balco. Viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Uh, ja. Oh azért is támogatható uh, excuse me excuse me i need to interrupt you because there's no translation no interpretation diemžēl uh, nav nodrošināts tulkojums tehniskas problēmas ir radušās, vai mēs varētu vēlreiz pamēģināt. Thank you. A könnyű műanyag hortasakok Jā, vieglie plastmasas maisiņi tiek patērēti milzīgos daudzumos katrā Eiropas Savienības dalību valstī, un tas rada ļoti negatīvu ietekmi Eh, šie skaitļi ir šaušali. Katru gadu 8 miljārdu šādu maisiņu tiek izmesti, un tādēļ ir šī parādība jāregulē. Es arī atbalstu šo direktīvu, ko dalību valstis var transponēt savā likumdošanā. Un arī eh, tas ļauj dalību valstīm eh, noteikt, kā eh, šī direktīva tiek īstenota. Manuprāt, mums ir arī jāvēršas pret nepareizu maldinošu marķējumu, jo šā saucamie oksobioloģiski noārdāmie maisiņi būtībā ir uh, maldinošs apzīmējums, jo šie maisiņi sadalās mikrodaļiņās, kur ietekme ir vēl kaitīgāks. Mums ir uh, jārostina kompostējamo plasmas maisiņu ražošanu. Paldies! Tagad uh, vārds Franceskai Gambušai. Vien min, Francesko Gambušam 1,3 minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Tātad, kad mēs runājam par plasmasas maisiņu patēriņu samazināšanu, mēs runājam par mūsu apkārtējo vīdi, lai mēs varētu uh, atstāt labāku planētu mūsu bērniem. Šis ir jautājums, kas ietekmē miljoniem eiropiešu un tiešā veidā ietekmē mūsu ikdienu. Pēc ilgiem gadiem beidzot mums ir izdevies panākt vienošanos, lai samazinātu plasmas mēsiņu patēriņu. Šis ir nozīmīgs nolīgums, lai uzlabotu mūsu apkārtējo vīdi. Kā jau norādīts komisijas informatīvajā kampaņā, lai sagatavotu uh, Eh, mai, plasmasas maisiņi ir vajadzīgi daži mirkļi, tas tiek izmantots 5 minūtes, bet ir vajadzīgi gadu simti, lai tas izzustu. Ir jātiecas, lai varētu samazināt plasmasas maisiņu patēriņu samazinājumu līdz 40 maisījiem līdz 25. gadam. Tāpat arī mums ir jāpanāk patiesas izmaiņas lietojuma ieradumos. Katalonijā mēs strādājam, lai panāktu šo mērķi kopš 2007. gada un ar labiem rezultātiem. Mums ir izdevies jau samazināt 54% samazināšanu un mēs uzskatām, ka samazināsim līdz 33 maisiņiem. Uh, Eh, patēriņu uz vienu cilvēku līdz 20. gadam. Gribu pateikties referentei Aukenai, paldies priekšsēdētāji, paldies Gambuškungs. Zilās kārtīts jautājums jums ir. To uzdodas Pronēs Lopē. Pusminūte. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų. Paldies priekšsēdētāji. rodas tāds iespējas, ka vienīgais veids, kā samazināt plasmas maisiņu izmantošanu, ir tos vienkārši vairs neiesniegt par brīvu. Vai jūs domājat, ka tas būs efektīvākais risinājums? Varbūt mums būtu jāpārdomā par to, kad beidzot noteikt maksu par plasmas maisiņiem 15. 16. vai kurā gadā to darīsim. Sí. Eh, cobrar, cobrar por las bolsas. Maksāt par maisiem ir alternatīviem, bet laba alternatīva ir tā, kura palīdz Eiropas pilsoņiem mainīt savu domāšanas veidu, tād, kad ir jāpatērē šādu plast, plastikātu maisiņu. Nākošais runātājs Jo Lairens uz pusotru minūti. Jā, yeah, thank you. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Jūs esat atbildīgs par jūras uh, politiku. Jā, šie maisiņi nokļūst tiešām upēs un pēc tam jūrās un okeānos un veidojas klostajā okeānā milzīgs uh, plasmas maisiņu paklājas kā septītais uh, kontinents, ko kolēģis pieminēja. Tāpat šis, uh, plast, šī plasmasa ir noturīga un ilgi uh, saglabājas vidē un pēc tam uh, zīvišos maisiņus uh, norīja un uh, saslims, tā kā mums ir jādara kaut kas, lai apturētu šos plastmasas plūdus. Tas Protams, nedrīkst vairs šos maisiņus Eiropas Savienībā izsniegt par brīvu, patērētājiem ir jāmaksā par plastmasas maisiņiem eh, ja tie ir eh, nepieciešami. Un varbūt daļēji vajadzētu arī aizliegt noteiktu plastmasu izmantošanu, jo pastāv alternatīvas. Eh, teiksim, vajadzētu aizliegt sliktākās plasmasas un atbalstīt labāko materiālu izmantošanu. Es uh, uzskatu, ka Aukens kundze ļoti labi ir pastrādājusi. Komisija vēlējās atsaukt šo uh, tiesību aktu, bet tagad rezultāts ir ļoti labs, un tagad komisijai tas būs jāizteno. Paldies! Nākamais runātājs ir uh, Kambels Benemens. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs debats lielā mērā uh, notiek eh, negodīgi eh, informējot par šiem okso sadalījošajiem maisiņiem, kas tiek izmantot šajā cīņā pret eh, pārmērīgi piesārņojumu plasmas maisiņiem. Protams, to visu mēs gribam pasākt. Šī jaunā tehnoloģija to vada uzņēmums manā vēlēšana apgabalā, kurā ir 30 ļoti labi darbinieki, kā viens no vietējiem deputātiem. Es tiešām atzīstu viņu veikto darbu un saprotu, ka tas varētu nozīmēt jaunas tūkstošiem uh, darba vietas. Uh, kaut gan tur ir milzīgs potenciāls. Uh, referents tomēr ir e, pārstāvējis itāļu intereses balstoties uz ūdeņraža bio sadalīšanās tehnoloģiju, kas principā vēlas izspiest konkurentu no tirgus. Mums vajadzētu balstīties uz neatkarīgu e, zinātnisku pētījumu un nevis uz kaut kādiem apmelojumiem. Pateicoties ECR kolēģiem, e, padoma un komisija saskatīja tomēr loģiku un ir Tomēr uh, atteikšanās aizliegt okso sadalīšanās uh, tehnoloģiju mums katrā ziņā ir jānogaida zinātniska pētījuma, un mēs neteiksim pārāk ielikt kaut kādos secinājumos. Paldies! Ir zilās kartītes jautājums, divi zilās kartītes jautājumi, viens no Agņo kunga un Aukenas kundze. Vai jūs pieņemat šo zilās kartītes jautājumus, abas divas? Paldies! Tad Aņo kungs pirmais. Um, okay, there's a prob- seems to be a problem. Now it works. Right, this is a little unusual. Jā, tas ir tā nedaudz uh, dīvaini. Šis ir draudzīgs jautājums, jo es arī uh, pārstāvu šo pašu vēlēšanu apgabalu, kā um, Banman kungs, un es nevarēšu izteikties brīvā mikrofona sadaļā, tāpēc es izmantošu iespēju pateikt vēl ko vairāk uh, attiecībā uz šo jautājumu Harfordšīrā. Vai tas tik tiešām nav? Uh, ļoti dīvaini, cilvēkiem taču vajadzētu sadarboties. Jā, tas ir dīvaini, saka priekšsādātāja, bet zilā kartīte ir paredzēta, lai uzdot jautājumu. Jūs neuzdevāt nekādu jautājumu kolēģim tā, ka, ja jūs atļausiet, tad es došu vārdu Aukenes kundzei, un tad uh, eh, eh, Aņokungam būs 30 sekundes, lai atbildētu. Paldies! Jā, jūs runājāt par bioloģiski noārdāmiem maisiņiem. Nu, tā bija tāda pilnīga simfonija, jo tas ir apvienotās karalists uzņēmums. Mēs gribam, lai padomē būtu tomēr tāds eh, viens viedoklis. Un ir pierādījumi, ka šie bioloģiski noārdāmie maisiņi ir kaut kas labāks nu kā ne, nekā nekas. Bet tagad ir iespēja veikt eh, izmeklēšanu, izpētīt, un tāpēc gribu uzdot jautājumu kolēģim. Vai jūs esat par skaidru izmeklēšanu pētījumiem, un ja tas parādīs, ka uh, tas ir sliktāks risinājums, tad es ceru, ka jūs atbalstīsiet mūsu priekšlikumu to aizliegt. Paldies! Kempel Benemena kungs, 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau es teicu, es teicu, ka nepieciešama atbilstoši zinātniski pētījumi, uz tiem jābalstās. Un skatīsimies, kā tas viss sanāks. Esmu pārliecināts un arī zinu savu vēlēšanu apgabalu, ka šī tiešām ir ļoti laba šī bioloģiski nodāmā tehnoloģija. Un tā labi risina, pozitīvi risina piesārņojuma problēmu. Es zinu, ka ir ļoti daudz nezinātniskā veidā balstītu visādu apsvērumu, kas tiek izmantot šai kampaņā, bet tāpēc apstīsimies uz faktiem un nevis uz kaut kādām baumām. Paldies! Kas ir? Tankis jau nu. Paldies, un tagad uh, Fontūs kungam viena minūte. Godātie kolēģi, šodien mēs uh, diskutējam par uh, vieglo plastas, plastmasas maisiņu lietošanas samazināšanu. Šiem maisiņiem ir nopietna ietekme uz vidi. Šajā uh, ziņojumā ir spērts solis pareizā virzienā, bet ar to nepietiek. Ir tā saucamie bioloģiski noārdāmie maisiņi. Šeit piedāvātie risinājumi ir nepietiek pieejami. Un šie, dažkārt šie materiāli tiek pasniegt kā vidēji draudzīgi, bet patiesībā tie ir kaitīgi. Un tādēļ būtu jānosaka pilnīgs aizliegums gan viegliem, gan ļoti vieglajiem plastmasas maisiņiem un atļaut lietot tikai tādus maisiņus, kurus var izmantot atkārtoti, un turklāt par tiem būtu jāmaksā. Un tas ir jā Eh, izmanto visās dalību valstīs. Mums būtu jāatgriežās pie papīra maisiņu izmantošanas, ko var uh, nodot otrreizēji pārstrādē. Tie varbūt nav vienmēr ļoti ērti, bet mums ir jānes upuri vides aizsardzības uh, vārdā, jo pretējā gadījumā mēs apdraudām planētas un nākošo pauģu uh, nākotni. Paldies, Lukačevskas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šī direktīva ir viena no nedaudzajām, kuras par spīti nedau, nelielām domstarpībām šeit uh, parlamentā tomēr bauda visu grupu atbalstu. Vairums iepriekšējo runātāju uh, minēja, cik miljā, daudz miljārdu šo maisiņu nonāk vidē katru gadu un ka šie uh, maisiņi pēc tam saglabājas ļoti ilgi nepārveidotā uh, formā vidē. Un tam visam ir katastrofāla ietekme uz fonu un flāru, uh, faunu. Un mums ir šī problēma jārisina. Man ir prieks uh, konstatēt, ka atsevišķas dalību valstis ir ieviesušas uh, obligātu maksu par plasmas maisiņu iegādi. Un šī direktīva dod nepieciešamos instrumentus dalībvalstīm, lai tās varētu rīkoties un sasniegt izvirzītos mērķus. Bet es nevaru piekrist tiem, kuri uzskata, ka cena ir visa. Uh, efektīvākais risinājums. Mums ir jāizglīto iedzīvotāji, mums ir jāizglīto bērni ģimenēs, skolās, uh, stāstot par to, kāda ietekme uz vidi atstāja šie maisiņi. Un mums ir uh, jāizdara skaidra izvēle par labu bioloģiski noārdāmiem plastmasas maisiņiem un iepakojumam materiālam. Paldies! Tagad vārds uh, Andru Lakis kungam. Viena minūte. 2010. gada 99 miljārdi plastmasas maisiņu tika izmantot Eiropas Savienībā. Tas nozīmē 200 maisiņu uz vienu iedzīvotāju. Lielākā daļa no tiem bija ļoti vieglie plastmasas maisiņi, kas tika izmantoti uh, Uh, lielveikalos. Vairākumā gadījumu šie plasmas maisiņi netiek otrreizēji izmantoti un atstāja ļoti negatīvu ietekmi uz vidi. Dige, e, direktīva iekļauj grozījumus uh, vides likumdošanā, kas uzlabo šo situāciju. Mums ir jāizteno četri konkrēti mērķi, un tagad dalību valstīm ir divas iespējas vai nu uh, Eh, samazināt patēriņu uz 90 maisiņiem eh, uz cilvēku eh, līdz 2019. gadām vai līdz 40 maisiņiem līdz 2025. gadām, vai arī ir aizliegts šos maisiņus vienkārši izmantot. Un es domāju, ka mums tiešām ir jārīkojas, lai samazinātu šo uh, piesārņojuma avotu. Tagad vārds uh, Briāno. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, šeit būtībā runājam par aprites ekonomiku šajās debatēs, un es domāju, ka mēs spērsim ievērojams solus priekš, samazinot plasmas maisiņu izmantošanu. Uh, Uh, Itālijā uh, veikalos par brīvu izsniegt plasmas maisiņus un rezultāti ir izcili. Bet mums vēl daudz kas ir jādara, ir jāīsteno atbilstoši kontroles mehānismi, tāpat ir jānodrošina otrreizējā pārstrāde un tāpat jāveic izglītojoši pasākumi. Tiek radīts pārāk daudz plasmasas atkritumu, kas nodara kaitējumu gan uz sauszemes, gan jūrā. Un it īpaši eh, šis eh, pieminētais klusā okeāna plasmasas paklājs, kurš pastāv jau kopš 50 gadiem vēršas ar vienu plašumā un nodara lielu kaitējumu videi. Un tādēļ eh, tā mums ir absolūti nepieciešams rīkoties mūsu bērnu interesēs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vairs uh, nepieņemam zilo kārtīšu jautājumus, jo uh, mūsu laiks, diemžēl, ir ierobežots. Tagad a, uh, brīvā mikrofona procedūra ir pieteikušies desmit deputāti, un katrai grupai a, būs iespēja a, tikai vienu pārstāvi šajās debatēs pieteikt, un tagad vārds Lavijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka eh, parlaments ir guvis lielus panākumus šajā trialogā, eh, kuru es vadīju kopā ar vidas komitejas priekšsēdētāju. Mums kopā ar eh, komisiju un padomu izdevās panākt vienošanos, kas ir nākotnē vērsts. Komisāru, questo è stato un grande successo kungs, tad man jāatkārto tas, ko es teicu. Te bija lieli panākumi um, no parlamenta puses, jo trialogos kopā ar referentu un padomu mums izdevās panākt vienošanos. Komisija nevienmēr uh, rīkojās tā, lai atvieglot šīs uh, vienošanās panākšanu un pat tika apsvērta iespēja atsaukt šo ties, uh, tiesību aktu. Un tāpat izskanēja komentāri par to, vai vispār šīs normas ir uh, īstenojams, bet tomēr tika panākta vienošanās starp likumdošanas iestādēm saskaņā ar Lisabonas līguma normām. Mēs uh, strādājam, uh, lai nodrošinātu vides aizsardzību. Dažas dalībvalstis šīs normas jau ir īstenojušas un tās dod labu efektu. Tagad ir noteikti konkrēti mērķi, mūsu rīcībā ir modernās tehnoloģijas un mūsu standartiem ir jābūt augstā līmenī. Paldies, tagad vārds Kaputo kungam, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Vieglās plastmasas maisiņu izmantošanas samazināšana tā jābūt par vienu no Eiropas Savienības prioritātei. Konteksts ir ļoti satraucošs. 2010. gadā e, bija tāds aplēsis, ka cilvēki izmanto apmēram 200 e, maisiņus katru gadu, un tos nebūtu nav viegli e, pārstrādāt vai, vai kompostēt. Tāpēc ir nepieciešama ļoti liela izmaiņa šeit, un esmu ļoti pateicīgs komisijai par to, ka esat likuši uzsvaru uz plasmas maisiņu izmantošanas samazināšanu un ka tiek doma ieviest, ir doma ieviest maksu par šādu maisiņu izmantošanu, jo pretējā gadījumā neizdosies to samazināt. Tātad dalībvalstīm būs obligāts eh, pienākums ziņot par eh, izmantoto plasmas eh, maisiņu skaitu. Un runāt par ļoti vieglo plasmas maisiņu skaitu, tātad arī tur jābūt efektīviem pasākumiem. Uh, Ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt uzsvaru šī jautājuma un eh, jāpārskat to, cik efektīvi ir pasākumi un jāuzlabo tos, ja nepieciešams. Mark, Demesmaker. Um, tagad eh, Demesmaker kungam vārds vienu minūti. Eh, dank, voorzitter. Kijk naar de in... Paldies. Paldies. Paldies. In ons maritiem milieu. Skatoties. Jūs redzot kādi zaudējumi tiek norādīti jūras vidēji. Secinājums ir, ka Plastmasas um, maisiņi, no tiem ir jāatsakās. Manā reģionā, Frandi, Flandrijā, rezultāti ir e, pozitīvi. Dažu gadu laikā plastmasas maisiņu izmantošana ir samazinājusies par 80%. E, Un pat vislabākajiem Eiropas vērķis varētu būt atbalsts skaidrs, juridisks ietvars, vienlīdzīgi spēles noteikumi, kārtējās vidas uzlabošanās visiem pilsoņiem. Turklāt teksts ir pietiekami elastīgs dalību valstīm uzskatīt, ka šie pasākumi ir saistoši, būtu populisms. Mums ir nepieciešama globāla pieeja, Tāpat arī atkrituma paketes pārskatīšana dot iespēju veidot citus struktūru pasākumus, lai mēs varētu veidot ciklisku ekonomiku, jeb aprits ekonomiku šajā jomā. Frau Prezidentin. Paldies, priekšsādātāji kungs. Horvātija ir uh, diezgan neliela plastmasas maisiņu patērētāja rēķinot uz vienu iedzīvotāju, tīpaši, ja mēs paskatāmies uz Eiropas vidējiem rādītājiem. Tāpat laikā Horvātija ir liela plasmas maisiņu ražotāja, un tas mums rada zināmas problēmas, jo mēs zaudēsim uh, noteiktu skaitu darba vietu. Un, uh, Tas savukārt izraisīs vēl citas problēmas. Gribu norādīt, ka savā profesionālā karjerā arī esmu strādājusi šajā nozarē. Tomēr es neuzstājos šeit kā nozares aizstāvis, bet gan gluži pretēji. Es uzskatu, ka plasmas maisiņi rada nopietnas problēmas videi, un tādēļ es gribētu atkārtot uh, to, ka mū, mēs saskarāmies Adrijas jūrā ar pārobežu piesārņojumu, jo jūrā ieplūst maisiņi no Albānijas un citām valstīm, un pie tām ir jāvērš prasot rast risinājumu. Paldies, tagad šauts kungam vārds vienu minūti. Paldies. Es gribētu uzteikt referenti e, Alkens kundzi par sagatavoto izcilo ziņojumu plastmasas e, iepirkumu maisiņi tiek pārāk uh, daudz izmantoti un uh, direktīvas paredzētie pasākumi būs diezgan grūti īstenojami. Tomēr mums nevajag atkāpties. Ja patērētāji būs informēti par negatīvo ietekmi, kāda ir šiem plasmas maisiņiem, tad eh, viņi sapratīs šos pasākums un mums ir jāsaka taisnība pasā, eh, patērētājiem. Un skaitļi ir ļoti daļrunīgi, tā kā lielākais vairums šo plasmas maisiņu tiek izmanto tikai vienu reizi un pēc tam nonāk atkritumos, šis atkrituma apjoms ar vienu pieaug, būtu jāorganizē informācijas kampaņas par šiem jautājumiem. Un es gribētu aicināt uh, Eiropas komisiju atbalstīt aprites ekonomiku. Paldies, mēs esam pabeiguši brīvā mikrofona procedūru un tagad es dodu vēlreiz vārdu komisāram Vellā. Thank you, thank you very much, Madam President, and honorable members, I would like to thank you. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti, vēlos pateikties visiem par debatēm un ļoti konstruktīviem komentāriem, kur izskanēja no jūsu pisas. Tika piemirā, pieminēti jau daudz piemēru no dalībvalstīm, kas ir uzsākušas pasākumus attiecībā uz eh, plastmasas maisiņu skaita samazināšanu, kas apliecina darbības efektivitāti. Tādus pieminēja Aukens kundze, kā pozitīvs piemērs īrija, cits piemērs ir Skotija, kas parāda to, ka eh, šajās valstīs par vairāk nekā 80% ir samazinājies uh, plasmas maisiņu lietotāju skaits kopš tika ieviesta maksa pagājušā gada oktobrī. Tad, kad eh, grozījums attiecībā uz eh, iepakojums stāsies spēkā dalībvalstīm, būs visi rīki pieejami efektīvai darbībai. Tas ir atbildīgas par šī uzdevuma izpildi. Pirmais solis ir izvēlēties piemērotākos instrumentus, kas ir to rīcībā, lai samazinātu plasmas maisiņu izmantošanu. Tāpat piebildīšu, ka šī direktīva risina nozīmīgu problēmu no preventīvas perspektīvas. Norādīšu, ka Jo vairāk preventīvu darbību mēs eh, uzsāksim šodien, jo mazāk būs nepieciešams korektīvas darbības rīti, tīpaši tas attiecas uz, And... uz ļoti būtiskām problēmām, ko pieminēja jau daudz parlaments. Tāpat jūras piesārņojums ir nopietna problēma, kas apdraud mūsu jūras bioloģisko daudzveidību. Uzskat, ka tā ir globāla problēma, kurai nepieciešams globāls eh, risinājumu. Šodien mēs runājam par Eiropas Savienības eh, plasmas maisiņu patēriņu, taču patiesībā problēma ir daudz lielāka. Ikvienam šeit grib teikt, ka mēs turpināsim strādāt un uzraudzīt šo problēmu ļoti cieši. Jaunā direktīva arī uzdot komisijai vairākus uzdevumus, piemēram, veidot metodiku, lai varētu aprēķināt gada patēriņu uz vienu iedzīvotāju attiecībā uz eh, plasmas iepirkuma maisiņiem, un kā arī lēmumus par bionoārdāmiem maisiņiem, par oksonoārdāmo maisiņu ietekmi uz apkārtējo vidi un citus. Mēs šos uzdevumus risināsim bez kavēšanās, lai lai varētu ņemt vērā kompromisā panākto, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai samazinātu plastmasas atkritumu apjomu. Domāju, ka ar šo jauno direktīvu mēs varēsim pierādīt to, ka Eiropas Savienība spēja efektīvi reaģēt uz jautājumiem, kas nodarbina pilsoņus. Paldies visiem, paldies priekšsēdētāji. Paldies komisāri. Un tagad vārds eh, deputātei Aukenai kā referentei. Thank you, Commissioner Veli. Paldies, komisāra Vēleskungs. Es tik tiešām ceru, ka šī būs mūsu pirmā uzvara eh, tiem, kas komisijā ir eh, par vidas aizsargāšanu, un ka tā nebūs pēdējā uzvara, bet katrā ziņā šī ir vēsturiska diena, vēsturisks datums, jo mums ir izdevies panākt tik lielu atbalstu no parlamentu un arī dalību valstīm, lai varētu samazināt šo maisiņu izmantošanu. Un es teikšu, ka elastība jebkurā gadījumā pastāv šajā mehānismā. Protams, ne tik varbūt uh, elastīgi, kā tas bija paredzēts uh, komisijas sākotnējā priekšlikumā, tā tad nedarīt neko un cerēt, bet katrā ziņā esmu cerību pilna, esmu kristieta un uh, esmu pārliecināta, ka mums kaut kas ir jādara un mēs esam šeit, lai kaut ko darītu, nevis tikai cerētu. Un tas arī notiek. Tāpēc man ir liels prieks, ka jūs uh, solat pildīt visu to, kas ir paredzēts mūsu priekšlikumā, lai mēs panāktu labus rādītājus. Piemēram, skatāmies, kāda ir uh, Dānijas rādītāja, nu tie ir ārkārtīgi optimistiski. Man uh, pirms pāris dienām izdevās izvairīties no 5 plasmas maisiņu izmantošanas, tie man pa brīvu tika doti, bet es domāju, ka uh, šie rādītāji varbūt tik gadu rādītāji, patēriņa rādītāji lielāk nekā mēs minējām, bet katrā ziņā ir labi mērķi, labas darbības, laba elastība paredzēta. Un vēlreiz atkārtošu, mēs šeit nerunājam par aizliegumu, jo maisiņi ir izmantojami joprojām, bet mēs runājam par samazinājumu. Un, ja mēs uzliektu cenu, maksu par katru maisiņu, tad patērētāji te zinās. Un tad viņi padomās, nu, vai es gribu maksāt pus eiro vai varbūt nē. Ne Varbūt es atceros, jā, ka man ir um, maisiņš kabatā un es to varētu izmantot. Un varbūt, ka es varētu izmantot auduma maisiņu tā vietā. Katrā ziņā ir labi, ka patērētājiem rodas jauni paradumi, tā ka vēlreiz liels paldies visiem, tā ir liela uzvara un vēlreiz atgādinu un aicinu, um, lai šī nebūtu pēdējā uzvara, bet gan pirmā uzvara mums vidas aizsardzības jomā. Paldies! Paldies references kundzei un pateicamies arī visiem, kuri ir uh, piedalījušies uh, šai darbā. Un balsojums uh, par šo tiesību aktu projektu notiks mazākā pēc stundas.